Please sit down. I think we can start. First of all, it is a. Sāksim sēdi. Pirmām kārtām ir uh, liels prieks šeit uh, sēdēt kopā ar Brānu Simpsonu šeit priekšā pie šī galda. Vēlam viņam visu to labāko. It was usual a long time ago. Man liekas, ka tā bija iepriekšēja, jo tas bija diezgan ilgu laiku jau iepriekš, pirms diviem pusgadiem, kad tikāmies tā, ka sirsnīgi sveicam eh, jūs, eh, Brian Simpson, jūs kādreiz bijāt transporta komitejas priekšsēdētājs, un tagad turpināšu vācu valodā. So, ich, äh, zunächst mal die Koordinatorenbeschlüsse von der Koordinatorensitzung heute Vormittag. Die Kopien sind verteilt worden. Tātad jūs esat iepazinušies ar koordinatoru sēdē pieņemtiem lēmumiem, un ja nebūs nekādu iebildumu saņemt līdz 17.30, tad tos uzskatīsim par pieņemtiem. Tagad balsosim par regulu, negadījumi un dati par tiem. Mihēls Krāmers uh, ir referents, mums par to ir jābalso. Pārs, paskatīsimies, vai tehnika strādā. Apšķirmūs eröffnet. Sākam balsot. Alles ok? Tehnika mūs nav pievīlusi. Also, wie einer zu viel? Niemand. Niemand zu viel? Also. Kāds liekas ir? Nē, neviena lieka nav, tātad balsojam par šo vienošanos. Darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beigsim balsot. 32 par, neviens nebija pret, divi kolēģi atturājās pieņemts. Wir kommen dann zur Abstimmung. Ah, nee, wir kommen dann jetzt zum Meinungsaustausch. Un tagad būs viedokļu apmaiņa ar Brianu Simpsonu, kas ir jūras maģistrāļu Eiropas koordinators. Mēs Šodien jūs uzklausīsim. Jūs šodien, nu, izņēmumu kārtā nerunāsiet par dzelzceļu. Brian, tev ir 10-15 minūtes. Un tad arī uzdosim jautājumus. Lūdzu. Well, <clears throat> chairman, thank... Priekšsādātāji, liels paldies jums! Ja Brians Simpsons ir šeit, nu, tad ir jābūt kārtībai. Okay, thanks. Well, thank uh, Liels paldies, Maikl, priekšsēdētāji. Paldies par ļoti laipnajiem un sirsnīgajiem apsveikumu vārdiem. Dāmas un kungi, es uh, uh, šodien esmu šeit un ar lepnumu varēšu pastāstīt jums par detalizētu īstenošanas plānu jūras maģistrālēm. Tā ir mana pirmā darba programma, kurā ir ieskicēts skatījums uz eh, nākotnes jūras maģistrāļu koncepciju, un tā ir paredzēta, ka eh, daļa eh, jūrniecības dimensijai Trans-Eiropas tīklos, tātad TNT tīklos. Komiteja noteikti jau zina visu par TNT tīklu politiku, un tāpēc es nevērsīšu uzmanību tik daudz uz vispārēju ievadu un nerunāšu par Eiropas Savienības transportu politiku, tās daudzajiem izaicinājumiem un mērķiem, bet es drīzāk gribētu pavadīt ar jums nākošās 10-15 minūtes, izējot cauri šiem visaptvarošiem dokumentam, ko Eiropas Savienības žargonā sauc eh, detalizēts īstenošanas plāns. Sākumā gribētu uzsvērt, cik svarīga ir jūras maģistrāļu politika, lai nodrošinātu vispārēju Eiropas Savienības transporta koridoru integrāciju. Jūras maģistrāļu koncepcija juridiski ir aprakstīta 21. pantā TNT regulā numur 1315 šķērsvīta 2013 un to sauc par Savienības vadlīnijām Trans-Eiropas transporta tīklu izstrādēju. Atbilstoši šai regulai jūras eh, maģistrālēm jādod savus ieguldījumus, lai nodrošinātu Eiropas jūrniecības transporta telpu bez barjerām. Citiem vārdiem sakot, jūras maģistrāles ir eh, horizontāla dimensija Eiropas Savienības eh, transporta tīklu politikai. Ļoti svarīga dimensija ir tieši šī elementa svarīgums TNT politikā, jo pateicoties eh, jūras transportam, mēs realizējam 40% iekšējās tirzniecības un 75% ārējās tirzniecības. Cilvēku un preču pārvadāšana pa jūru un upēm atslogo eh, zemes transporta tīklus, tas mazina spiedienu mm, uz loģistikas ķēdēm un nodrošina arī uh, ieguvumus eh, vides un eh, ekonomiskā ziņā. Ir pilnīgi skaidrs, ka transporta politika spēlē ļoti svarīgu lomu, nosakot, izveidojot saiknes starp Eiropas Savienības iekšējo tirgu un tāpat arī Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Eiropā mums ir vairāk 800 uh, eh, regulāri ar oro savienojumi un konteineru pakalpojumi. Tie apkalpo vairāk kā 400 ostas un e, vēl ir savienojama ar simtiem ostu citur pasaulē. E, ir aprēķināts, ka 2014. gadā Eiropas Savienības e, ostās tika pārkraut 3,8 miljārdu tonu preču. Apmēram 3 miljārdu tonu ir tāda krava, kuru ir pēc tam tālāk jāpārkrauj vai jātransportē pa ceļu vai ar baržām. Ir 79 Eiropas Savienības jūras ostas, kas atrodas tieši pie viena no deviņiem koridoru tīkliem. Un šādas ostas ir divas trešdaļas no kopējā Eiropas transporta apjoma. Gribu ieskicēt ar izaugsmas aspektu. Eiropas ostas ir tieši saistītas ar 800 uh, tūkstošiem uzņēmumu, kas uh, kopumā tiešā un netiešā veidā nodrošina darbu apmēram 3 miljoniem cilvēku. Man bija uzticēta Eiropas koordinātora loma jūras uh, maģistrāļu jautājumā. Daži varbūt jūs bijāt tur, kad man piešķīra šo uh, uzdevumu pirms uh, iepriekšējais parlamenta sasaukums beidzās. TNT regula paredz, ka divu gadu laikā pēc uh, manas nozīmēšanas šajā amatā man jums ir jāsniedz detalizēts īstenošanas plāns jūras uh, maģistrālēm, pamatojoties uz pieredzi un attīstības tendencēm saistībā ar Eiropas Savienības transporta politiku. Šī iemesla dēļ arī esmu šeit šodien savu draugu un Eiropas parlamenta deputātu priekšā. Šis dokuments ir tikai sākums. Jūsu devums un tāpat arī ieguldījums no dalībvalstīm un nozars interesētajām pusēm, tas viss būs nepieciešams, lai tālāk bagātinātu šo politikas dokumentu un nospraustu jūras maģistrāļu tālākās vadlīnijas. Kad būs notikušas konsultācijas, tad plānā būs skaidrs un precīzes vadlīnijas tālākam jūras maģistrāļu politikas attīstības virzienam. Citiem vārdiem sakot, tā tad kādas eh, konkrētas eh, tēmas, eh, kādos virzienos mēs orientēsim šo politiku un cik daudz naudas būs pieejams. Tātad, par ko te ir runa? Uh, šis dokuments ir uh, sadalīts uh, trīs attīstības pilāros jūras pārvadājumiem un ostām, un es esmu nospraudis savas galvenās prioritātes. Pirmā ir vīde, otrā ir jūras transporta integrācija loģistikas ķēdēs, un trešām kārtām jūrniecības drošība, satiksmes pārvaldība, cilvēku resursu elements. 2016. gadā notika plašas konsultācijas ar um, iesaistītajām pusēm, tātad ar dalību valstīm, arī deputātiem. Es organizēju trīs fórumu sanāksmes martā un maijā, mm, pārunājot panis jau iepriekš minētās prioritārās jomas. Kāda bija pamata doma visā, visām šīm sanāksmēm? Mēs gribējām iegūt pēc iespējas plašāku atgrieznisko informāciju no iesaistītajām pusēm par to, uh, Uh, uz kādām jomām vajadzētu koncentrēt šo nākotnes jūras maģistrāļu projektu un kāds budžets būtu nepieciešams. Dokuments, ko es prezentēju šodien, uh, dod kopsavilkumu par visu šo darbu. Es gribētu uzsvērt vissvarīgākos uh, punktus. Tātad prioritāte numur viens - vide. Tā ir ārkārtīgi svarīga joma un noteikti jāatzīmē, ka uh, Ehm, kuģniecības industrija ir eh, vienīgā, kurā ir globāls regulējums attiecībā uz CO2 emisijām. Jūras maģistrāls var palīdzēt nozarei eh, nodrošināt atbilstību Eiropas Savienības un starptautiskās jūrniecības organizācijas tiesību aktiem, un jūras maģistrāliem vajadzētu dot priekšrauku tādiem projektiem, kas eh, palīdz uzlabot gaisa kvalitāti, nodrošina nozars atbilstību gaisa emisiju mērķiem un tāpat arī palīdz kontrolēt um, sērdioksīda izmešas, veicinot arī tālāk um, sašķidrinātās dabasgāzes un metanola izmantošanu, tāpat kā jāmeklē arī citas tehniskas iespējas. Un tāpat jāturpina arī um, raudzīties, kādā veidā mēs varam samazināt uh, sašķidrinātās dabasgāzes uzgrabāšanas un loģistikas uh, izmaksas, uh, nodrošinot uh, efektīvu degvielas izmantošanu, fosīlo degvielu samazināšanu, lai attiecīgi samazinātu CO2 pēdu. Tālāk. Piesārņojums. Mēs tālāk turpināsim un izmēģināt attīrīšanas sistēmas attiecībā, piemēram, uz balastu ūdeņiem, uz atkārtot apslā, apstrādi, uz tā saucamo melno un pelēko ūdeni. Tāpat jāstrādā arī pie piesārņojuma nelaimes gadījumos. Tā tad ir jāsniedz izglītība un jāsniedz informācija jāuzlabo dažādas drošības eh, prakses, lai palielinātu, uzlabotu globālo drošības eh, līmeni un tālāk varētu izvairīties no kādiem nejaušiem piesārņošanas gadījumiem. Tālāk vidas kompensācijas pasākumi un eh, tā sauktā zaļās kuģošanas finansēšana, tātad visi svarīgi punkti. Otrā lielā prioritāte ir jūras transporta integrēšana loģistikas ķēdēs. Tātad šis otrais attīstības pīlārs aplūkošos jautājumus, un jūras maģistrālēm ir potenciāls dot savu ieguldījumu ostu darbībā ar mērķi maksimizēt jūras transportu operāciju izmantošanu. Šī ir viena no manām galvenajām prioritātēm. Tātad izstrādāt efektīvus jūras kuģošanas koridors, izmantojot jūras un zemes koridors kopā. Risinājumi ir ļoti dažādi, un tos var attiecināt gan uz jūras ceļiem, gan uz saules zemi. Interesētās puses sagaida ļoti daudz. No vienas puses viņi sagaida īso jūras pārvadājumu atbalstu, tāpat arī sagaida atbalstu satiksmes plūsmu organizācijai savus zemes, optimizējot tās, un tāpat ir jāuzlabo arī eh, savienojumi ar ostām un eh, sinkro modalitāti. Tāpat jāsniedz atbalsts, nodošanot informāciju, komunikācijas tehnoloģijas tā, lai eh, kūģi, ostas un ieinteresētās puses varētu veikt informācijas apmaiņu ar starp savienojumām sistēmām un procesiem, sniedzot ceļojumu pakalpojumu menedžmenta pakalpojums un tāpat nodrošinot arī efektīvas eh, kravas pārdāšana procedūras. Attālinātajos reģionos, un es zinu, ka dažiem no jums būs ļoti interesi, liela interesi par tiem, tur jūras maģistrālēm vajadzētu nodrošināt savienojums ar eh, pārējām teritorijām. Tā tad eh, tas nekas Tātad tie nav aizmirsti un ir jāstiprina salu, jāstiprina salu ģeostrateģiskais potenciāls, piemēram, arī veicinot sašķinātās grāzes uh, uzglabāšanas uh, stacijas. Tālāk, prioritāte numur trīs uh, - kuģniecības drošība, satiksmes pārvaldība, mm, cilvēku resursu elements. Tātad šis ir trešais pīlārs mūsu plānā. Un atkal šeit varam nodalīt dažādus elementus, piemēram, drošība jūrā, drošība ostās, tāpat eh, satiksmes pārvaldība un apmācība saistībā arī ar cilvēku resursu elementu. Eh, detalizētais īstenošanas plāns uzskaita vairākus eh, mērķus, tuvākus un tālākus, kurus vajadzētu sasniegt pateicoties jūras maģistrāta programmai. Drošība, Tātad pirmkārt ir jāizstrādā ārkārtas rīcības plāni un jāizmēģina pasākumi dažādos reģionos, kā piemēram tikt galā ar uh, avārijas situāciju un veikt evakuāciju arī attiecībā uz kruīzu kuģiem. Tālāk cilvēku faktors vai elements jāsamazina uh, riska faktori, kas saistīga ar cilvēku faktoru, jāveicina starpdisciplinārās iemaņas un jānodrošina, lai jūrnieki tādā holistiskā veidā m, mm, izprastu vispārējo kontekstu. Tā tad eh, jābūt tādai pamatinformācijai par darbības veikšanu un arī mm, jābūt kaut kādām zinā, juridiskām zināšanām. Tālāk nepieciešams domāt par uh, eh, sašķidrinās gāzes uh, izmantošanas tehnoloģijām. Tālāk uh, eh, satiksmes pārvaldība jāizstrādā jūras informācijas komunikācijas sistēmas, arī digitālā jomā. Tāpat jāizstrādā informācijas kopīgas izmantošanas platformas un jāsabalansē no jauna. Uh, šī informācijas pakalpojumi, kas balstās uz kapteiņa zināšanām, un tas jāsasaista arī ar krasta informācijas sistēmām, nu, līdzīgi kā notiek uh, kādas, ja mums ir satiksmes pārvaldības sistēmas. No jūras maģistrāta budžeta tā tad ir uh, svarīgi finansēt šīs uh, būtiskākās darbības. Dokuments, ko jums esmu iesniedzis, ir uh, visaptverošs un tajā ir paredzētas dažādas iespējamās darbības, balstoties uz šiem manas minētajiem trīs pīlāriem. Tur ir um, iekļautas dažādas uh, jomas un uh, paredzēts vesels TNT attīstības opciju spektrs. Nākošos 12 mēnešus būs konsultācija process, un tam vajadzētu ļaut eh, samazināt šo attīstības darbību skaitu, tāpēc jūras maģistrāls tādējādi būs labāk fokusētas un mm, pēc iespējas specifiskākas. Es iesaistīšos ciešā dialogā ar Eiropas parlamentu, ar dalībvalstīm un eh, nozars iesaistītajām pusēm, lai tālāk uh, pieslīpētu svarīgākās darbības, kuras vajadzētu finansēt no mūsu jūras maģistrāļu budžeta. Dažas, dažas šīs no, šī dokumenta nodaļas attiecas uz datu vākšanu. Es vēlu savākt visus pieejamos datus attiecībā uz uh, ostām Eiropā, nosakot galvenos uh, snieguma rādītājus, un tad tālāk jākonstatē, kur ir kaut kādi iztrūkstošie elementi, atbilstībā ap, ap, piemēram, atbilstībā vai ievērojot vidas uh, prasības vai nodrošinot kādus savienojumus, un tādējādi, cerams, mēs varēsim nākt lejā ar ierosinājumiem, tādām fokusētākām darbība, darbībām, kuras vajadzētu finansēt no nākotnē paredzētā jūras maģistrāļa budžeta. Burtiski pāris vārdi par finansējumu. Līdz šim TNT un CEF ir investējuši jūras maģistrāļa politikā kopumā 651 miljonu no Eiropas Savienības budžeta. Uh, otrais CEF 2015. Uh, gada mm, uh, pasākums, vēl šobrīd finansēšanas pasākums notiek. Rezultāti tiks paziņot pēc divām dienām un 280 miljoni no budžeta ir paredzēta un 150 no tiem paredzēta kohēzijas valstīm. Jāpaturprātā, ka jūras maģistrāls ir horizontāla prioritāte un ietverts tik daudz eh, potenciāls eh, darbības, kā ar šo finansēm nepietiek. Līdz šim CEF eh, aplikācijas ir ļoti daudz pieprasīts, tas attiecas arī uz jūras maģistrālēm, un vairāki augstu kvalitatīvu projekti jūras maģistrāls sektorā ir bijuši jānoraida. No mana viedokļa raugoties, ir izšķiroši svarīgi palielināt CEF budžetu turpmākajās, um, turpmākajā daudzgad finanšu ietvarā nodrošinot, lai jūras maģistrāļu politikas svarīgums labi atspoguļojas gan politisko prioritāšu ziņā, un tāpat arī attiecīgi tas atspoguļojas tam piešķirtajā finansējumā. CEF granti uh, ir joprojām svarīgs elements, lai sasaistītu autoceļus un TNT tīklu. Detalizētais eh, īstenošanas plāns nodrošinās eh, labu eh, tādu vadošu procesu, lai tiktu atlasīti vērtīgi projekti šajos turpmākajos konkursu Eh, konkursu kārtās. Es tāpēc aicinu komitejas locekļus atbalstīt eh, manu darba programmu un jūras maģistrāls kopumā, tad, kad jums vajadzēs arī debatēt par eh, nākotnē paredzēto budžetu. Šis dokuments būs izšķiroši svarīgs tālākai Eiropas Savienības jūrniecības transporta politikai. Līdz šim jau esam savākuši daudz datus eh, saistībā ar jūras maģistrālēm, eh, gan balstoties uz pieredzi, gan uz notiekošiem projektiem, un šobrīd 80 šādi projekti notiek. Tāpat arī informācija tiek gūta no diskusijām ar um, industrijas iesaistītajām pusēm un dalību valstīm. Eh, detalizētais īstenošanas plāns atspoguļo dažādus viedokļus un ir pamats visaptverošai darba programmai, kas paredz integrētu pieeju, sasaistot to ar citiem darba plāniem, eh, deviņiem strateģiskiem pamata eh, koridoru tīkliem. Dāmas un kungi, beidzot mēs eh, tādu nopietnu uzmanību pievēršam jūrniecības stratēģijai TNT ietveros. Un paldies visiem, kas klausījāt mani. Fall... Un, ja atļausiet, vēlos jums oficiāli pasniegt eh, izvērsto īstenošanas plānu. Uh, nu, uh, jums ir kādreiz laiks līdz pulkstens pieciem šajā vakarā, gan jau visu paspēsiet trīs reizes izlasīt. Paldies, paldies! Uh, jā, tiešām prieks bija jūs uzklausīt, Brian, jūs iekļāvāties precīzi jums atvēlētajā laikā ņemot vērā mūsu kopīgo pagātni. Prieks bija jūs atkal satikt. Tagad vārds Vimam Vandekampam. Mirklīt, mirklīt, pagaidiet. Visiem jāpaspēj uzlikt austiņas. Um, Priekšsēdētāji, liels paldies! Man ir par uh, procedūru viens punkts. Šķiet, ka ziņojums, uh, Simpsona kunga ziņojums visiem tika nosūtīts elektroniski, bet nevienam tā nav. Un tagad es skatos uz šo ziņojumu drukātā versijā. Jā, ļoti jauki, bet nu tomēr būtu jauki to saņemt arī virtuālā versijā. Nu vismaz es un Ertuga kungs gribētu kopiju. Nesmu ar to iepazinies. Es ļoti atvainojos. Bet katrā ziņā vēlējos pateikties Brianam Simpsonam par šo labo skaidro prezentāciju un nu tagad eh, vairāki aspekti. Pirmām kārtām ilgtspēja. Simpson kungs, kāda ir sadarbība ar IMAO? saskaņā ar COP21 mēs esam tik daudz dzirdējuši par šo IMO, tātad Startautisko jūrniecības organizāciju un vīdi un ekoloģiju. Gribēju pavaicāt, kāda ir jūsu saspēle? Tālāk. Jūras maģistrāļu savienošana ar citiem transporta veidiem. Man ir. Uh, Daži jautājumi. Es biju dzirdējis, ka jūs arī ar, ar savus zemes savienojumiem esat strādājis. Bet mēs tātad runājam par jūras maģistrālēm, šiem e, iekšējiem ūdens ceļiem. Bieži vien e, mums problēmas sagādā ūdens dziļums Donavā un Konstants osta. Uh, Tātad, piemēram, ja jūs vēlaties doties no Vīnas uz Konstants, tad jums ir, protams, jābūt stabilam ūdens dziļumam, stabilai iegrimēji. Tālāk. Arī personāla drošība jūrā ir ļoti svarīga. Vai jūs esat informēts par personāla trūkumu? Mēs esam visu laiku dzirdam sūdzības, ka pārāk maz cilvēki izvēlas strādāt šajā jomā. Īstenībā tās, tā ir ļoti skaista profesija, tur ir liels potenciāls, daudz finansējumu. Bet es esmu dzirdējis, ka trūkst reāli nu, cilvēku, kas vēlētos tur strādāt. Gribēju vaicāt, kā tas ietekmē jūsu darbu. Un trijās nodaļās nedzirdēja par tādām pārastajām investīcijām infrastruktūrā, un daudzi noteikti raugās uz jums un domā, nu kad tad mums beidzot piešķirs finansējumu, lai uzlabot, modernizētu mūsu ostas un tam līdzīgi. Nu, kas tad notiek ar eh, Eiropas strateģisko investīciju fondu, jeb ESIF? Ir arī uh, Connecting Europe instruments, bet uh, ir ļoti daudzi kas uzskata, ka ostu modernizāciju labiekārtošanu varētu finansēt no ESIF. Un kā tad izstās arī varbūt tāda no nu, kopīga abu instrumentu saspēle ESIF un CEF, jeb Connecting Europe? Tie bija mani jautājumi. Paldies! Danke sehr! Paldies! Īsmās ertuks! Paldies, paldies, uh, Brian. Liels prieks tev atkal redzēt Eiropas parlamentā. Gewohnt bist zu sitzen, auch dieses Mal wieder. Ähm, lieber Brian, danke. Liels prieks tev atkal redzēt šajā vietā un paldies tev par ziņojumu. Es domāju, ka daudzi um, apzinās, ka bija grūti vispār šo projektu uzsākt, uh, panākt tā virzīšanu uz priekšu. Uh, Un ir ļoti labi, ka mūs arī atbalstīja, un mēs redzam, ka patiešām ledus ir sākustējies, un lēmums ir bijis tāds ļoti progresīvs. Man ir divi jautājumi. Tie ir vairāk saistīta ar tiem mērķiem, ko mums vajadzēja sasniegt. Nu, bija vairāki šim jūras maģistrāļu projektam pakārtoti mērķi. Vai tu mums varētu pastāstīt, kad tad mūsu rīcībā būs tāda laba, uzticama statistika? Nu, kaut vai runājot arī par šīm sašķidri, sašķidrinātās dabas gāzes a, uzpildes stācijām un vai ir arī kaut kāda informācija no dalību valstīm, kā tām klājas. Un uh, raugoties uz šiem maršrutiem, dienvidos, Ziemeļjūra, Baltijas jūra un arī tātad gan ziemeļi, gan dienvidi, tās ir tādas jūras maģistrāles, sevišķi dienvidos, kur vairāk ir arī šie migrantu viļņi. Uh, Vai tas kaut kādā veidā ietekmē jūras maģistrāļu mm, sasniegšanas mērķus, vai tā tad šī imigrācijas situācija kaut ko ir ietekmējusi, vai mums ir iespēja tur arī kaut ko palīdzēt, un kā tad eh, komisija mēģina risināt šo tādu starpdisciplināro uzdevumu, pat varētu teikt. Paldies pirms dot vārdu Robertam Zīlem, gribēju teikt, ka šī brošūra, kas man ir rokās, nu to nevarēja nosūtīt, jo tā ir pārāk bieza un tika nosūtīta nosūtīta arī saite, bet eh, jā, nu, uz tās jūs varat nospiest. Un, jā, nu, mēs taču esam bez papīru parlaments, paperless, par to esam lēmuši. Bet es neesmu paperless, saka Vims Vandekāms. Nu jā, kādreiz jums nākas piederēt minoritātei. Jā, jetzt ist Robert Zīle dran. Robert Zīle. Uh, jā. Paldies, Mihail, man arī prieks, eh, Brian, tevi redzēt, atgriezamies šajā namā. Esi mīļi gaidīts, kā ir vallaž. Tavs ziņojums tiešām ir izsmeļošs un pilnīgs. Nu, ir, ir grūti, kad, kad uh, ir papīra kopija, ir grūti, kad tādas nav un to nevar dabūt. Uh, bet es vēlējos divus tādus jautājumus uzdot. Pirmām kārtām šī projektā saskaņotība ar, ar citiem mēs eh, finansējuma avotiem. Šeit ir punkts Tas ir, tas ir tātad neitrāls tāds jautājums, un tu pilnīgi pareizi ieminējies par Connecting Europe Facility. Šī, šie līdzekļi tika pārcelti tad Junkera fondā. Vai tavā izpratnē šeit ir iespējama kāda sinerģija, kāds, kāds potenciāls no tā, ka, ka, ka šie paralēlie finansējuma avoti eksistē? Otram kārtām par geogrāfiju vai eh, tev domājot par tām valstīm, kas ir jūras valstis, eh, vai eh, šeit šīs jūras maģistrāļu projekts varētu piedāvāt kaut kādu nu, potenciālu šai, no šīs sadarbības, mm, vai Eh, ir vispār pieprasījums pēc šādām jūras maģistrālēm, pēc šādiem savienojumiem, vai, vai ir kāds, kāds, kāds pārvadājumu deficīts, eh, kas, kas, eh, tiek, kas tirgu ir pieprasīts, bet netiek nodrošināts? Paldies, Gezīnai Maisnerevārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Brian, arī par šo ziņojumu. Un viss, kas tevi pazīst, protams, ar lielu prieku tevi šeit uh, ieraug atkal. Tu neesi ne tikai ļoti augsts cilvēks, bet uh, arī uh, savu darbu paveic patiešām godam. Uh, un tagad tu mūs tik ļoti detalizēti informēji par tik sarežģītiem jautājumiem. Tas bija patiešām iespaidīgi. Un jāsaka, ka mums ir arī jāizvirza prioritātes. Man ir tādi papildi jautājumi, jo es gribētu arī uzzināt, kādā veidā koordinatori var ietekmēt šo sektoru, vai tie arī nu, ieinteresētajām pusēm var palīdzēt. Nu, tagad man pat ir kaut daži tādi vairāk jautājumi. Tātad, Ziemeļ jūrā ir tādas uh, aizsargātas zonas, varētu teikt, kur tikai 0,1% sēra uh, dioksīda var uh, sasniegt tātad sēra dioksīda izmešu. Un ir šīs tātad zonas, kur ir atkal 3,5% un visumā mēs jau vienojāmies, uh, ka saskaņā ar tādas labas konkurences uh, uh, noteikumiem to vajadzētu tomēr uh, kaut kā labāk regulēt tālāk LNG, jeb šī sašķidrinātā dabas gāze. Mums ir jādomā par uh, varbūt labākiem, videi draudzīgākiem risinājumiem. Mums ir arī šī TNT stratēģija un jāsaka, ka tagad naftas cenas ir jau tik tālu kritušās, ka vairs šeit nav pārāk liela stimula kaut ko mainīt. Un vēl viens jautājums. Uh, Nesen dzirdēju, ka ir tādas ostas, kur nav pietiekami daudz um, uh, infrastruktūras, lai varētu no kuģa noliet, uh, piemēram, kanalizācijas ūdeni, netīro ūdeni. Nu, šāda infrastruktūra ir svarīga. Un tālāk šis National Single Window ir kaut kas tāds, kas ir nepieciešams visām dalībvalstīm, bet ne visas to ir īstenojušas. Uh, ko tu kā koordinators vari darīt, varbūt pacelt balsi un teikt, nu beidzot jums ir jāķers pie darba. Mēs esam strādājuši un jautājums nav pavirzīts uz priekšu, nu, tā mēs varētu varbūt arī uzlabot uh, preču kravu pārvadāšanu pa šīm jūras maģistrālēm. Visu beidzot apmācība, jā, personāla drošībai tas ir ļoti svarīgi. Nu, kā koordinators šīs jūrnieku skolas var ietekmēt tur notiekošo programmas? Mēs nu pat runājām uh, no rīta par iekšzemes uh, jūras ceļiem. Uh, Mēs arī runājam, cik svarīga ir um, šī izglītošana, personāla apmācība, jo, um, jā, arī, piemēram, jūras maģistrālais ir nepieciešama daudz labu speciālisti. Kāda ir jūsu sadarbība ar skolām un tālāk? Jā, protams, arī migrantu viļņi ietekmē situāciju kopumā. Mums bija arī uzklausīšana, kā, teiksim, bēgļi, kas ierodas Eiropā, kā šīs lielais pieplūdums uh, ietekmē transportu ūdeņos. Nu, jāsaka, ka arī dažreiz kravas kuģiem nākas glābt uh, vidusjūrā bēgļus, bet viņiem īsti nav pat uh, aprīkojumi, lai to izdarītu. Paldies, Maija Kīlinēna! Kitos koordin. Paldies. Saka Kilanenes kundze. Paldies, eh, Simpsona kungs. Man ir šāds jautājums. Runājot par Ziemeļvalstu dimensiju, par eh, Ziemeļa austrumu maršrutu, Northeast Route, eh, par Ziemeļu šo jūras ceļu. Tas ļoti interesē mūs Ziemeļvalstis. Ko jūs par to domājat? tieši kontekstā ar, ar visu šo jūras maģistrāļu tīklu. Jo, redziet, šobrīd, nu tā teikt, šī te kuģošanas kārte beidzas kaut kur pie, pie Somijas, Zviedrijas dienvidu daļas, bet nu, nākotnē šī, šī apgūtā kartes daļa pavirzīsies vairāk uz ziemeļiem, un ko jūs par to sacītu? Uh, Krāmerkungam, Tayloram vārds. Jā, paldies. Uh, Brian, paldies. Uh, paldies par tavu ziņojumu. Es to vēl neesmu izlasījis, ceru, ka neņemsi ļaunā. Es to galu galā pirms brīža tikai dabūju. Nu, pirmdienas ir, ir, ir briesmīgas dienas, man tev tas nav jāstāsta. Uh, Ko es te īsti gribēju teikt? Vienkārši jautājums. Kas īsti notiek ar pasažieru jūras pārvadājumiem, pasažieru prāmjos tieši īsajās distancēs? Un, un vai, vai tava šī te koordinējošā pieeja um, nosedz arī, arī šos pārvadājumus, un, un ko tu Eh, vispār eh, piedāvātu, lai, lai pasažieri labprātāk un vairāk izmantotu šādas eh, ceļošanas vai, vai pārvietošanās iespējas. Paldies Klaudijai Agijārai vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Tiešām Meisners kundze ir taisnība. Tie, tie, tie kuri, kuri nebija ar tevi pazīstami, tiem vēl šis prieks ir priekšā ar tevi iepazīties. Um, arī es tevi reiz nepazinu, bet nu, es tevi labi pazīstu un man ir liels prieks tevi redzēt mūsu vidū. Um, tu esi īstais cilvēks, kas var un spēja kompetenti izteikties par šo jūras maģistrāļu um, projektu. Es vēlētos trīs lietas e, minēt, komentēt. Runājot e, par, par, par šiem zaļajiem maršrutiem, e, par LNG izmantošanu. Šajā sakarā ir nepieciešamas investīcijas, atbalsts ir nepieciešams vai tu varētu mazliet vairāk ko pa, pa, bilst par tieši LNG, par tās lomu un, un uh, vispār potenciālu kā, kā alternatīvai degvielai? Otram kārtām par pažieru kuģu, par kruīza, dažādu kuģu drošību. Es domāju, mums e, ir jārisina neatliekami risinājumi, jautājumi nedrīkst vilcināties tieši, lai, lai varētu attīstīties eh, turismu braucieni, pārvadājumi, pasažieru braucieni, eh, īpaši atbalstot eh, situācijas uzlabojumus attālinātos reģionos, satiksmē ar salām. Manai valstī, Portugālē, tas ir ļoti svarīgi. Mēs vēlamies, lai, lai būtu iespējams tā bezbēdīgi lēkāt eh, no salas uz salu, turismā, izpriecu vai, vai ikdienas gaitu eh, tādā nu, līmenī, lai būtu skaidrs eh, tāds ilgtermiņa plāns izolēto teritoriju sasaistei. Tātad par salām un attālinātajiem reģioniem un to savienošanu kopējā tīklā. Tagad Kirkosa kungs. Jā, paldies ar Simpsonu kungu. Līdz šim neesmu ticies, tik vienkārši dzirdējis par viņu, bet eh, man tik un tā jau bija radies zināms priekšstats par jums. Un šodien jūs attaisnojāt eh, tās, tās, tās, tās, eh, tās to priekšstatu, kāds man par jums bija radies. Um, tiešām uh, mainās uh, laiki, mainās uh, mūsu transporta līdzekļi, kuģi, to degviela. Uh, pieaug LNG īpatsvars šai degvielas pīrāgā un jūs īpaši iztirzājat mm, tieši jauna, jaunu konstrukcijas tipu, jaunu dizainā, tātad jauna dizainā peldlīdzekļu kuģu uh, nonākšanu apritē, kas, kas ir būvēta tieši Eiropas kuģu būvētavās, nevis kaut kur tur Korejā, kur, kur tāpat jau lielākā daļa kuģu tiek uzbūvēta. Junkera plānā ir, ir, ir skaļi, skaļi tādi izteikumi par lūk, šīs ražošanas, projektēšanas, dizainēšanas atbalstīšanu. Bet līdz šim, cik es zinu, tikai viens, viens vienīgs investīcija projekts ir atbalstīts Grieķijā. Uh, Um, kur, kur atbalsts ir piešķirts. Tā kā mans jautājums ir šāds. Kā visi šie, mm, kā tas viss kaut kā tā saplūdīs tādā vienā konstruktīvā vektorā, kas virzīts uz uh, izaugsmi, uh, nodarbinātību, uz, uz uh, industriālo izaugsmi? Un otrām kārtām par dažādu geogrāfiski attālinātu nomaļu reģionu savienošanu kopējā tādā apritē. Šeit, protams, runāju par salām. Uh, šeit jūras maģistrālēm kā projektam ir liels potenciāls. Runā tikai par saimnieciskas izaugsmas iespējām um, un tādu papildu grūdienu saimnieciskai attīstībai šajās salās. Bieži vien runa ir par vietējo iedzīvotāju, vietējās saimniecības principā izdzīvošanu. Uh, Ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, ka šie, šie jūras, jūras lielceļi, jūras maģistrāls ir principā artērijas, tā, tā dzīvības līnija, kas um, ir, ir, ir pēdējais glābiņš vietējiem iedzīvotājiem, vietējiem uzņēmējiem. Paldies! Paldies, Džekija Fostere. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Arī es uh, no sirds sveicu Brajenu mūsu seno līdzgaitnieku, eh, kas šeit eh, izgaismojas. Es, eh, protams, priecājos par šo atzinumu, bet, redziet, mēs jau kādiem ilgi esam labi un skaidri apzinājušies, cik milzīgs potenciāls ir kuģniecības nozarei un, un kādas ir šīs nozars problēmas. Nu, vismaz aizpītajā desmitgadē izaugsmē vai, vai kravas pārvadājumi vai kādi citi pārvadājumi, nopiegot saimnieciskā izaugsmē pieaug arī pasažieru pārādājumi. Tātad šie, šie priekšlikumi visi ir, ir apsveicami, ir slavējami. Šeit jūs jau gara acīm piedāvājat tādu, tādu skatu uz to, to rezultātu, uz to mērķu, uz kuru mēs varam tiekties. Un es, kā Liverpūlis iedzimtā viena no pasaules diženākajām, nu vismaz jūrniecības ziņā pilsētām, es katreiz esot atpakaļ mājās, eh, ne, neizbēgam saskaros ar, ar eh, jūrniecības, kuģniecības jautājumiem, un ir šis te viens mm, projekts, eh, Francija un Portugāla jau ir pauduši savu atbalstu šim te projektam, kas apvienotu Atlantijas piekrastes pilsētas un ostas, un tiek plānots jau 17. gada janvārī mm, iedarbināt Un mans jautājums, Brian, ir šāds. Vai tur viss notiek pēc plāna, visi sagatavošanās darbi? Eh, tāpat arī eh, par, par eh, tām sistēmām, kā, kā, kā izskatās finansējums tīri skaitliski. Mm, skaidrs ir tas, ka tā teikt naudas skaitītājs griezīsies arvien ātrāk, ka viss vēl tikai uzņem apgriezienus. Paldies, Liberatska kungam vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji, dargie draugi, Brian. Brian, tevi redzot, es patiešām saprotu, ka arī ārpus Eiropas parlamenta dzīve var būt ļoti skaista, jo tu izskaties vienkārši lieliski. Man prieks par to. Eh, man arī patika tavs ziņojums, to izlasīju ļoti rūpīgi un gribu arī teikt, ka tu runā arī par uh, tuvējo uh, jūrniecību, kuģniecību, short sea uh, shipping un mēs te jau, protams, varam diskutēt, kas bija pirmais, ola vai vista. Uh, bet arī šajā jomā ir liels potenciāls. Mums, protams, ir jāparūpējas, lai arī šīs jūras maģistrāls labi tiktu iebūvētas, tā teikt, mūsu kopīgajā transporta struktūrā. Mums ir jāizmanto vairāki instrumenti, arī CEF, un man ir eh, tev arī kāds padoms. Ja mēs runājam par uh, jūras maģistrālēm, mēs uh, dažās dalībvalstīs varbūt varētu uh, runāt par piekļūs uzlabošanu ostām gan no sauszemes, gan no jūras. Es šeit domāju arī labākus savienojumus ar dzelzceļu un citiem transporta veidiem. Un skatoties Baltijas jūras virzienā, man šķiet, ka mēs joprojām nu, esam kaut kur iepalikuši. Piektajā un sastajā pielikumā mēģināju atrast skaitļus. Klaipēda, Rostoka, kāda ir statistika? Gdaņska. Un uh, Veltīgi mēģināju tur atrast šķecinu. Apmēram 25 miljoni eiro no 600 miljoniem. Un pielikumā ir pat minēti 1,4 miljārdi eiro. Nu, lai to vēl tā maigi formulētu, jāsaka, šī kvota ir tāda ļoti pieticīga. Nu, varbūt mēs varētu uz dalību valstīm izdarīt lielāku spiedienu. Man ir uh, radies iespējas, ka valdības, tajā skaitā poļu valdība, nav pat eh, sagatavojuši nekādus projektus, ko piedāvāt. Eiropā taču mēs vēlamies izveidot tādu vienotu, savā starpā savienot transportu zonu. Paldies! Vielen Dank, jetzt Marie-Christina Arnotu. Arnotu kundze. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies jums, Simpsona kungs. Nesmu jūsu fanu kluba biedre, bet tas nenozīmē, ka es tāda nevarētu kļūt. Es tādu iespēju neizslēdzu. Uh, Simpsona kungs, esmu nedaudz skeptiski noskaņot, uh, runājot par šo jūras maģistrāļu projektu, vērojot tā, tā attīstību gadu gaitā. Uh, man uh, nešķiet, ka ir sasniegts sākotnēji izvirzītais mērķis. Uh, komisija uh, tomēr ir pārliecināta, ka tālāk šeit joprojām piedāvā tādu reālu alternatīvu sauszemes transportam. Uh, Um, bet, ja runājam par kravu pārvadājumiem, neskaitot šos īsos pārvadājumus kabatāžu, uh, jau tagad ir, ir mikroskopiski šie apmēri salīdzinot ar sauszemes pārvadājumiem. Uh, ir pagājis uh, laiks, kopš 2001. gada izmeša apjoms ir, ir būtiski pieaudzis un, un šeit virzība notiek gluži pretējā virzienā. Uh, Francijas ieskatā um, no nu, šie, šie, šie sākotnēji izvirzītie mērķi uh, nebūtu nav uh, sasniegti, uh, kaut arī ir īstenoti vairāki projekti, tā pompozi tika atklāti, vairāki savienojumi, bet laika gaitā pēc pāris gadiem tika slēgti, konstatējot, ka mm, šīs te līnijas, šie pārvadājumi nav rentabli, ka tā ir naudas izšķērdēšana. Un 14. Mm, gada beigās, piemēram, eh, tika slēgta satiksmes starp Zēbrugi un eh, Bilbao, eh, ko, ko nodrošināja Nīderlandiešu kompānija Splithof. Lūk, vēl viens piemērs. Līdz ar to šīs te jūras maģistrāles paliek kā tāds uh, Ehm, gadsimta projekts, kas, kas īstenībā ir, ir, ir tāds eh, tukšs tukš maiss, kurā tiek grūta, grūsta nauda. Uh, uh, autotransporta cenas uh, ir joprojām konkurētspējīgākas. Mm, Aust, er, Eiropas austrumu daļas pārvadātājiem pie, piedāvājot dempinga cenas un uh, Uh, principā situācija ir, ir skumja, tā ar, ar, ar, ar nožēlu ir jāsecina. Un uh, lūdzu jūsu uh, komentāru. Paldies. Paldies, uh, Andersons kundze saka, prieks tevi redzēt. Uh, par tavu ziņojumu. Nu, tas ir iespaidīgs. Mēs esam vairāk kā 170 lapus, lapuses. Lūdzu, lūdzu, vai varētu sarunāt, ka mēs katrs saņemam to drukātā formā mūsu birojos. Un ņemot vērā to, ka par to daudz vēl diskutēsim, vide ir mūsu pirmā prioritāte. Mēs vēlamies, lai pieaugtu kravu pārvadājumi tieši pa ūdens ceļiem, lai zaļi, vidē draudzīgi pārvadājumi pieaugtu apjomos. Un nesen piedalījos seminārā par NOx izmešiem, par slāpekļu oksīdiem, un tika spriests par to, ka šeit regulējošais tas satvers nav tik strikts kā, piemēram, sēra dažādu savienojumu izmešu jomā. Un mans jautājums ir šāds, vai jums ir kas sakāms par šiem dažādajām izmešu grupām un vai nākotnē? Uh, E, negrasāties šeit tādā vienotākā frontē, sadarboties ar nozari, ar, ar mm, um, finansējuma devējiem. Nu, tu vairs neesi politiķis, bet e, tomēr ir interesanti atzīmēt, kā visa šī runāšana par kuģu, kuģniecību, izmešiem uh, sāk jau sasniegt uh, pilsoņu apziņu un, un uh, it īpaši piekrastes uh, zonās, uh, pilsētās, ostu pilsētās dzīvojošie uh, sāk jau protestēt un kurnēt. No vienas puses viņi vēlas, lai būtu satiksme, lai būtu turisti, lai tiktu nodrošināta dzīvība pilsētās, Southamptona, citas šādas pilsētas. Tomēr viņi skaudri izjūt to, to piesārņojumu, ko rada šī saimnieciskā darbība, un tāpēc tā, tā prasība pēc, pēc zaļas kurniecības arvien pieaug. Paldies, nākamā kolēģi Inese. Aila Sendera. Paldies. Nu, Brian, eh, apsveicu ar atgriešanos. Eh, prieks tevi redzēt. Arī mm, es, diemžēl, diemžēl neesmu izlasījusi eh, šo ziņojumu. Mums tika tāda nožēlojama digitāla kopija tikai atsūtīta, bet vēlējos sacīt, lūko, jūras maģistrāles kā, kā iniciatīva, kā projekts bija tikai viens elements tajā, tajā mm, lielajā kompleksajā piedāvājumā, kā samazināt transporta, jebkura transporta radīto izmešu apjomu uh, noteiktām preču grupām uh, pārvadājumi pa jūru ir stipri lētāki. Nu, Eiropa principā ir kontinenta pussala un, un ar, ar atsevišķām mazākām salām. Un, uh, pārvadājumi pa jūru ir, ir, ir mūsu dzīves realitāte. Un tāpēc, Brian, kā tavā ieskatā tagad uh, ir iespējams uh, varbūt šo visu kaut kā sasaistīt ar ostu darbības regulējumu? Mm, kā šī, šī jūras maģistrāļu programma mm, var pozitīvi ietekmēt ostās notiekošo to vides standārtu, teiksim, kas, ir, kas tiek nodrošināts ostās, jo mēs vēlamies, lai tas viss, ko mēs darām, nāk kopumā par labu saimniecībai, mūsu pilsoņiem. Kā šī jūras maģistrāļa programma, piemēram, iet kopā ar mūsu kaimiņu attiecību politiku, ar, piemēram, Māroku, Ziemeļāfrikas valstīm, arī Baltijas jūras reģionā, tur ir eh, Krievija. Um, kā, kā tas viss iet kopā ar kādiem FC projektiem? Nu, vēl jau pirmais pārskats eh, ir, ir tikai nākotnē gaidāms. nu, man nav pamata tā apšaubīt un, un kategoriski noraidīt eh, šo jūsu maģistrāļu projektu, bet, nu, ir, ir eh, pamats eh, tādiem kritiskiem jautājumiem, kā tas tīri tāda, tādas politiskās plānošanas līmenī saskan ar, ar, ar, ar, ar citām iecerēm, telekomunikāciju, sakaru, satiksmes politiku kopumā. Uh, nesen um, mēs dzirdējām, ko Katainens sacīja, um, ka viņš tur uh, izteicās par, par uh, to, ka jātīst, jārāisa šīs pozitīvās sinerģijas starp uh, FC un, un struktūra fondiem. Um, nu, vai varbūt no struktūra fondiem tieši jūras maģistrālēm varētu papildu finansējumu kādu tā visu rezultātā dabūt? Un tagad atļāvos arī pats sevi iekļaut runātāju sarakstā, kā tu to arī mēdzi darīt. Tātad mēs visi diskutējam par emisēju samazināšanu un būtu visvienkāršāk, protams, aizliegt Eh, nu, šos, eh, šīs smagās degvielas eh, varētu izņem, izmantot, piemēram, dīzeļdegvielu. Tā nav pārāk tīra, bet tomēr ir daudz draudzīgāka videi. Tā ir nedaudz, nedaudz dārgāka. Gibt es da diese Diskussion, hast du eine Perspektive, wann Tā ir nedaudz dārgāka par mazutu, bet nu, vidēji ieguvums būtu milzīgs. E, otrām kārtām nezinu, vai tu piedalījies, e, š, vai tu esi tur bijis, bet mēs bijām kādā Dienvidu Eiropas salā. Uh, Eh, aplūkojām tur ostu, un tad, kad osta bija beidzot izbūvēta, nu tur bija tik vējains, ka neviens kuģis tur īsti nevarēja piebraukt klāt. Vai tev ir arī līdzīga pieredze, vai arī tagad mūsdienās ir iespējams no kaut kā tā, eh, tāda izvairīties, ka ieguvēja ir tikai, piemēram, celtniecības, būvniecības lobby, bet reāla ieguvuma nav. Un vēl nesen piedalījos uh, diskusijās ar kādu kruīza kuģu menedžeri, un viņš teica, jā, ka šie lielie kruīza kuģi grib būt ļoti tīri, un 2020. gadā ir paredzams ar šo 0,5% uh, emisiju sasniegt, un viņš teica, jā, mēs kruīza kuģos 12 uh, atšķirīgās uh, atkritumu maisos sašķirojam atkritumus. Uh, Un uh, ir arī, piemēram, ūdens, tātad, uh, ko izmanto dušās, un ūdens, ko izmanto tolēšu, skalojamās ierīcēs. Un ir ļoti maza ostu, kur uzreiz var izmest krastā kaut kur šos atkritumus. Uh, Un, ja, piemēram, viņam nu, kaut kādus sešus kilometrus no krasta ir jāmeklē vieta, kur šos atkritumus likt, nu, tas ir ļoti grūti. Un es domāju, ka krūjas kuģus, kas dara tik labu darbu un visus atkritumus jau tur ir sakārtojuši uz klāja, nu, tos vajadzētu arī attiecīgi apbalvot, lai viņiem būtu motivācija to arī turpināt. Es nevaru stādīties priekšā. Uh, ka nu, nav iespējams kaut kur arī šos uh, ūdeņus, netīros ūdeņus kaut kur kanalizācijā turpat noskalot uh, ostas teritorijā. Un man vēl šis menedžeris teica, ka Eiropā ir tikai viena osta, Hamburga, kur ir iespēja izmantot arī uh, elektrību. Es gribēju pavaicāt. Uh, kādas ir iespējas. Nu, ir ļoti vienkārši to īstenot, lai arī šīs, šie kruīza kuģi un citi kuģi varētu būt pēc iespējas tīrāki, vidēji draudzīgāki. Jā, nu, mēs zinām, cik daudz emisiju tiek radīts, piemēram, nobraucot 3000 km. Tas nav nekāds noslēpums. Tagad eh, tu varēji uzklausīt visus šos jaukos jautājumus, un tev ir iespēja atbildēt. He noticed everything, so we'll... Okay, well. Nu labi. Man ir prieks, ka Brian Simpsona uh, uh, atbalsta sabiedrība ir uh, dzīva un tai klājas labi. Es ceru, ka tāda pat situācija saglabāsies, kad būšu atbildējis uz eh, visiem jautājumiem. Par ilgtspējību un eh, starptautiskās jūrniecības organizācijas eh, darbu. Jā, mēs sadarbojamies ar IMO, starptautisko jūrniecības organizāciju, paturot prātā, ka IMO, protams, ir starptautiska organizācija un ne Eiropas Savienības organizācija. Mēs daram Mēs vērojam, ko IMO dara, īpaši vides standartu jomā. Un šajā ziņā mēs jau esam, nu, teiksim, norādījuši dalību valstīm, ja mēs skatāmies, piemēram, uz vidusjūras valstīm, un, man liekas, kāds arī to minēja savos komentāros. Jums ir eh, jāveic darbs, jānodrošina projekts. Jūs eh, zinat, ka šie noteikumi eh, stāsies spēkā, tātad, ka jūs kļūsiet par seka zonu. Jūras maģistrāls un citi transporta veidi. Jūras maģistrāls tā ir, eh, nu, tas ir tas kā definējums, bet, kā jau es teicu citiem koordinatoriem, ziniet, nav jēga, ka mēs izveidojam pasaulē labāko ostu, un eh, tad eh, viena jūdas tālāk no ostas viss apstājas. Tā tad mēs strādājam cieši kopā, cenšoties risināt šos sastrēgumu punktus, likvidējot tos, un uh, Pirmā un pēdējā jūdze eh, pie ostas ir eh, izšķiroši svarīga loģistikā un fiziski eh, pārvadājot lietas. Iekšzemes ūdens ceļi ir Karla darba lauciņš. Mēs, protams, cieši sadarbojamies, skatāmies, kas ir nepieciešams, kā, piemēram, pagājušā nedēļā, aizpagājušā es biju Portugālē, un mēs uh, Mēs aplūkojām iekšzemes eh, navigāciju. Un katrā ziņā ar Karlu mēs strādājam kopā un cenšamies eh, jautājums eh, risināt tā, lai mēs visi, tā teikt, virzītos vienā virzienā. Jūs teicāt drošums un drošība. Tāpat arī darbinieku trūkums, rekrutēšanas problēmas. Jā, es labi apzinos, ka uh, klāja apkalpe uz kruīz kuģiem parasti ir ne Eiropas Savienības valsts piedarīgi, jo mēs ļoti labi apzināmies uh, drošības uh, situāciju pasažieriem uz šiem kuģiem, un uh, mums būs tādi kā treniņi Maltā, šai jomā, bet es par to atbildēšu vēl vēlāk, jo te vēl tika uzdot citi jautājumi, tā ka es par to sīkāk jums pastāstīšu nedaudz vēlāk. Tālāk, infrastruktūras eh, investīcijas. Tā nav mana joma. Es nelēmu par infrastruktūras investīcijām, tas nav mans mandāts. Ko es varu darīt? Mēs varam vienoties, ka projekts, teiksim, ietilpst mūsu nospraustajās prioritātēs, teiksim, vīda, loģistikas ķēde vai apmācība, bet uh, tā rupi sakot, um, ceļam krānu būve nav jūras maģistrāles. Tā ka jā, jūs saprotat, ka šeit ir ļoti dažādi šo kompetenci sadalījums. Izmaila, jūras eh, maģistrāles ir sarežģīts jautājums. Un tur ir arī sarežģīta vēstura. Tas netika atzīts kā koridors. Ten T ietvaros, un uh, dažās komisijas daļās arī to joprojām neatzīst kā TNT sastāvdaļu. Bet mēs esam strādājuši, lai panāktu, ka tas ir, uh, ka jūras maģistrāls ir uh, vienlīdzīgs partners. Mums ir deviņi vertikāli koridori un divi vertikāli. Un mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai mēs turpinātu dot šo vēstījumu, ka jūras maģistrāls ir tikpat svarīgas. Nu, varbūt man tāds, kāds, kāds gribēs nogalināt par šādiem izteikumiem, bet tikpat svarīgs, kā, pieņemsim, Brenner pārēj vai tunels. Tā, ka cilvēkiem ir jāatzīst, ka jūras maģistrāls ir TNT koridors. Vienkārši un skaidri. Nu, kā es teicu, tas nebija viegli. Mums eh, nācās eh, visādi tur žonglēt, eh, bet koordinātoru vidū ir tāda sajūta, ka mēs tagad tiekam pieņemti kā, tā teikt, viens no viņiem. Bet, kā es teicu, tomēr ir jāpiestrādā vēl drusciņi citās jomās. LNG, tātad sašķirinātā dabas gāze ostās tās pieejamība. Jūs minējāt divas ostas - Hamburga, tur mēs veicām pētījumu par Hamburgas ostu. Jūs redzēsiet eh, ziņojumā Eh, datus, kāda ir attiecībā uz tas, sašķidrināto dabas gāzi, bet eh, to arvien vairāk eh, izmanto. Gezīna laikam teica, atcaucās uz zemām naftas cenām, bet neskatoties uz to, joprojām ir iespējas izmantot sašķidrināto dabas gāzi, tāpat arī metanolu. Un no Kīlas uz Zviedriju Viņi e, šajā maršrutā grib atteikties no mazuta pilnībā un izmantot metanolu. Un viņi ir izdarījuši šādu apņēmušos un, darī, un arī to, darīs to Eiropas e, ostās, jo e, pilnīgi var brīdināt, ka es neparedzēšu līdzekļus kuģu kaut kādām izmaiņām, kas notiks kaut kur taizemē. zemē. Grimaldi arī ir interesēts strādāt pie sašķidrinātās dabas gāzes, tā ka, nu, šī kustība ir uzsākusies un mums vajag uzturēt ātrumu. Maršruti, bēgļu problēmas. Nu, līdz šim vēl nē. Līdz šim vēl nav bijušas problēmas. Mēs, protams, vērojam notiekošo, bet um, Eh, šis eh, bēgļu jautājums. Bēgļi parasti ceļo piepūšamās laivās, eh, tātad, nu, transporta līdzekļos, kas neietilpst atkal mūsu darbības jomā. Tā ir problēma, kuru man šķiet Eiropa nav vēl spējusi aptvert un atrisināt. Bet tā vēl šobrīd nav jūras maģistrāta problēma. Ir kaut kādi reti gadījumi, kad kāds slēpjas konteineros, roll on, roll off, prāmjos, bet mums ir cilvēku drošības aprīkojums, tātad šādi gadījumi tiek um, konstatēti, uzķerti. Tālāk saskaņotība ar programmām un Junker fondu. Nu jā, smuks jautājums. Jāsaka, te jāuzmanās, ko es teikšu. Uh, Jā, tiešām sarežģīti. Centīšos, cenšos tā uzmanīgi izvēlēties vārdus. Junker fonds eh, bija laba ideja, bet tā bija mūsu nauda. Viņš paņēma mūsu naudu. Un jebkāda nauda, kas nāk atpakaļ, ir eh, tā nauda, kas jau mums bija pašā sākumā, ko mēs atdevām. Jūras maģistrāla geogrāfija ir ļoti interesanta, jo ir eh, Divas, divas galvenās produktu jūra, eh, jomas eh, - vidusjūra un Baltijas jūra. Mēs nešaubamies, ka Baltijas jūra iet jau pa priekšu, vismaz runājot par metanolu, sašķidrināto dabasgāzi, alternatīvām degvielām. Viņi ir priekšā. Viņiem nav šie no, nolietotie eiro prāmi, kā ir vidusjūras reģionā, bet vidusjūras reģions eh, to visu vēro, un viņi arī ir vēlmes pilni, tā teikt, iedzīt uh, Sarežģītākais eh, būs tad, Piemēram, vidusjūrā viņiem nav jāizdomā otrais jau tas, kas notiek, ka tas jau notiek. Ja tas jau veiksmīgi notiek Baltijas jūrā, mēs cenšamies tā teikt koordinēt eh, abas eh, puses, darīt visu saskaņoti no abām pusēm, cerams, ka darbosies. Jūs zināt, ka Baltijas jūrā ir dažādas schēmas un projekti, iesaistot Baltijas valstis un arī Skandināvijas valstis. Interesanti, kad eh, es sazvanījos, es uzzināju, ka eh, Baltijas jūra nav hidrogrāfiski pilnīgi apsekota. Eh, ir iztrūkstoši eh, gabali. Man liekas, tas viss saistās ar to bijušo padomu savienības vēsturi. Tā tad mums nepieciešams veikt uh, pilnīgu Baltijas jūras apsekojumu, jo Baltijas jūra ir sekla, un uh, mums jāzina, kur kas uh, atrodas. Koordinātoru ietekmi nākamais gezīņas jautājums. Jā, Domāju, ka pareizā atbilde būtu teikt, ka uh, koordinatoriem ir ietekmas to, kas notiek. Es nosaku parametrus notiekošiem darbam, un tad tas ir tālāk katras ostas vai pārvadātāja uzdevums nākt klajā ar projektiem. Bet gal galā galīgo lēmumu ne, būt nepieņemu es, un tas savukārt ir tā mm, sarūktnoši. Mēs strādājam un pārstrādājamies un ņemamies, un kādam ir iebildumi, un ar to viss beidzās tā, ka mums, jā, arī par to jāpadomā. Nē, es vēl to pārdom, pārnāju ar pārējiem koordinatoriem, vai viņi saskars ar līdzīgu problēmu, tiešām nezinu. sector extension tā sauktais. Es domāju, ka vidusjūru mēs iesaistīsim tālāk sašķidrinātā dabas gāze. Mani pārsteidza šī sašķidrinātā dabas gāze, jo naftas cenas nokritās līdz 48 dolāriem pat bareli vai cik tur bija, un es nedomāju, ka būs nepieciešama tāda īpaša apņemšanās pāriet izmantot šķidrināto dabas gāzi, bet uh, izrādās, ka Mm, divas no lielākajām pusēm, Grimaldī, kas ir ļoti spēcīgi uh, vidusjūrā un stēna, kas ir ļoti spēcīgi Baltijas reģionā, Baltijas jūrā. Nu, es ceru, ka šis nostādījums turpināsies. Uh, Notekūdeņi. Tātad tos labāk ir apstrādāt ostās bet eh, jānodrošina, lai ostām ir infrastruktūra. Uzņem šos notekūdeņus, uztver tos, un eh, mēs eh, noteikti izstrādāsim atbalsta schēmas, lai mm, kuģi varētu attiecīgi nodot šos notekūdeņus. Tālāk apmācība un ietekme. Jā, te bija runa par koordinatoriem un apmācību. Uh, Man ļoti satrauca tas, eh, jo, kad devos uz eh, konkrētām ostām, viņi ļoti eh, centās, viņi ļoti cenšas, tā teikt, attīstīt savu kruīzu industriju, bet šie kruīza kuģi, tie uzņem 5-6 tūkstoši cilvēku, un, ja trīs vai četri šādi kuģi ir jūsu ostā, tad, piemēram, Maltas gadījumā, tad tas ir, tas ir cilvēks skaits, kas pārsniedz valets iedzīvotāju skaitu. Nu, jā, tad var uzdot jautājumu, kāda ir plāni, ja notiek kaut kāda nelaime, kaut kas noiet greizi. Un Malta ļoti godīgi norādīja, ka mums nav šāda plāna. Mums nav šāda avārijas plāna, un tad viņi nolēma, ka būtu labi veikt šādus treniņus, mēģinājumu prezidentūras laikā, un teiksim, eh, simulēt evakuāciju un tam līdzīgs pasākums. Mēs veicām jau līdzīgus treniņus eh, Spānijā, izmantojot uh, Francijas un Spānijas uh, avārijas dienests, un šie treniņi notika ļoti labi, tik tiešām labi. Mēs labi apzināmies, ka ir kaut kāda potenciāla iespējamība, ka jā, ar kruīzu kuģi kaut kas var notikt, var notikt kāda avārija, protams, ka ceram, ka tas nenotiks, bet uh, Un tomēr ir jābūt plānam šādai situācijai. Un runa ir ne tikai par uh, kūģi, kas, piemēram, uzskrien kaut kur uh, uz klintīm, kā pie Konkordija, pie Itālijas. Varbūt uh, arī kāda slimība, teiksim, leģionāra slimība pēkšņi uzliesmo uz kūģi, kas var uh, radīt problēmas uh, mājas ostai, teiksim, ka ir nepieciešams ļoti daudz vietas slimnīcā, rūpēties par cilvēkiem un tā tālāk. Migrācija šķiet uz šo jautājumu atbildēju. Ziemeļvalstu dimensija. Jā, es piekrītu jums. Ziemeļjūras maršruts nav parādīts kartē, bet tas tiks parādīts. Jūras maģistrālēs nav ietverta arī Liverpool, to es arī varu pateikt. Tā ka mēs uh, strādājam pie kartēm un uh, arī Ziemeļjūras uh, maršruts tiks tur iekļauts. Protams, šobrīd tas ir plāna stadijā, ir um, jārisina situācija ar Krieviju un vai Krievija, tā teikt, būs labie vai sliktie, kad pienāks laiks, bet mēs labi apzināmies, Jā, kad šis Ziemeļa jūras maršruts. Man ir prieks, ka jūs pieminējāt Ziemeļvalstu dimensiju, jo tas nozīmē, ka mēs, jā, mums ir jārunā arī par, piemēram, ledlaušanu, ledus laušanu, kas eh, nav tik svarīgs Eiropā jautājums. Eh, Kipras pārstāvs, atceros, bija pilnīgi tāds šokēts, ka es sāku runāt par ledlaužiem Somijā, bet tā ir ļoti būtiska. Uh, būtisks elements, lai mēs saglabātu, paturētu ūdens ceļus pieejamus, atvērtus Baltijas jūrā ziemā un e, cerams, ka mēs to varēsim arī tātad ieslēgt šajā plānā un esam e, devuši ieguldījumu arī šajos jaunajos somu uh, ledlaužos. Jā, tātad priekšsēdētājs saka, jau apmeklējis, ir redzējis uh, šos jaunos kuģus. Tālāk, Kīt, jūs prasījāt, kas notiek ar roro krūzēm, ko mēs varam piedāvāt. Eh, kabotāža. Mēs daudz naudas eh, tērējam kabotāžai, izstrādājot, attīstot to, un eh, mēs aplūkojam šos kabotāžu pakalpojumus tieši roro prāmi ietvarā, izmantojot alternatīvās degvielas, bet Atkal, tad, kad mēs runājam par drošību un apmācību un tam līdzīgām lietām, mēs nu, nedomājam šeit tikai kruīza uh, kuģus kā Queen Victoria vai Queen Elizabeth uh, un tam līdzīgus uh, rauro prāmjus un drošību, kas uz tiem tiek attiecināta. Situācija nav tik uh, sāsināta šajos kuģos, jo tie parasti uh, ir um, Eiropas valsts piedarīgie, kas uh, uz tiem atrodas. Tāpat laikā vajadzētu apmācīt uh, kuģu apkalpi, izmantot, uh, teiksim, uh, ati, sašķināto dabas gāzi, lai viņi pilnībā apzinātos un saprastu, kas uh, atrodas, tā teikt, zem uh, pasažieru klāja katru dienu navigējot uh, Uh, kaut kur Baltijas jūrā vai, vai citur, citos ūdeņos. Nē, es izskatīju ne pusi jautājumu, saka Simpson kungs. Klaudija, Portugāla. Sašķirinātā dabas gāze, manuprāt, ir ceļš uz priekšu Es nesaku obligāti, obligāti, ka tā jābūt uh, sašķidrinātā dabasgāzē. Jā, ir tīra degviela, tad tā dara, lai ir, bet uh, vienkārši gadās. Uh, eh, kā šobrīd, nu, uzsvar liekam uz sašķirināto dabasgāzi. Kruīzkuģu drošība, par to jau runāju. Perifā, perifēro reģionu savienošana, savienošana ar tiem, to jau es minēju savā izteikumā. Es domāju, ka, jā, tas ir svarīgi. Šobrīd jūras maģistrāles Eh, savieno svarīgākās ostas. Es gribētu, lai šī schēma mainītos, lai savienotos galvenās ostas arī ar citām ostām, jo tas ir svarīgi šīm citām ostām, tātad eh, savienojumi ar eh, galvenajām ostām. Kirkovkungs. Pār jauniem kuģiem Eiropas dokos. Junkera plāns. Nu jā, laikam jau man rīt man atlaidīs par izteikumiem. Par geogrāfisko zonu savienošanu. Kā jau es teicu Klaudijai, ir jūra un jūras uh, satiksme um, ārējā perifērijā, tas ir jāsavieno šo centru, un to mēs arī darīsim. Džekija jautājums. Jā, Eiropas parlaments eh, vienmēr ir atzinis eh, jūrniecības sektoru, ka tas ir ļoti svarīgs. Nē, es pārliecināts, ka citi to darīšu, bet Eiropas parlaments gan vienmēr. Un eh, Liverpūla un Atlantijas projekts, jā, tas risinās 1,8 miljoni. Tas ir tas, ko viņi ir dabūjuši no jūras maģistrālēm. Mm, Boguslavs, viņš ir aizgājis laikam, viņš runāja par, arī par kabotāžu, kohēziju. Nu, Te es gribētu aicināt, lūgt jūs visus. Kāda tika paredzēta kohēzijas līdzekļu dalību valstīm? Nu viena tikai Grieķija izmantoja kohēzijas fondu jūras maģistrālēm. Visas pārējās valsts izmantoja kohēzijas eh, fondus dzelzceļiem. Jūs eh, pazīstat mani. Es neesmu pret eh, dzelzceļiem, bet Neviens cits nebija ieinteresēts eh, kaut kādā veidā ieguldīt jūras maģistrālēs, un te man ir vajadzīga jūsu palīdzība pārliecinot jūsu dalību valstu valdības, ka mm, daļa, nu ne viss, bet daļa jūs kohēzijas fondi būtu jāieguld jūras maģistrālēs. Par Šķecinu, kāpēc Šķecina nav iekļauta, nu varbūt kāds varētu pateikt polijas valdībai, polijas valdība nepieteicās tā, ka nu. No. Tā ir. Nākamais jautājums. Marija Kristīka uzdeva. Mēs nesubsidējam maršrutus. Un 2010. gads Marko Polo programma tā nav jūsu maģistrāļa programma, tā ka jebkādas sūdzības šai ziņā tad uh, vērsiet uh, Marko Polo virzienā. Mēs nesapsidējam maršrutus, uh, tāpēc, ka pastāv konkurences politika. Mēs nevaram piešķirt naudu kādam maršrutam, tādējādi graujot citus. Tā mēs nevaram rīkoties. Es piekrītu ka jūras maģistrālēm bija tāds lēns sākums, bet es nepiekrītu, ka process neko nedod un nekur nenonāk mēs eh, um, panāksim rezultātus vai mazāk panāksim, bet esmu pārliecināts, ka mēs eh, tomēr panāksim rezultātus. Un eh, mums jau četrkārt vairāk projekti ir pieteikšies līdzekļiem, nekā mēs varam piešķirt. Man liekas, tas jau ir rādītājs. Lūsija, nākamais jautājums par mazutu Jā, ja jādomā par tīrākiem veidiem, es jau teicu, nu, es tagad aizmirstu tieši, kā es to teicu, bet man liekas, es runāju par eh, tīrāku, nu, katrā ziņā tā, tad vajadzētu rīkoties. Ines. Palielināt eh, jūras satiksme, jā, nu, tad jau redzēsim, kāds būs darba rezultāts, bet gribu atkārtot. 40% Eiropas iekšējās tirzniecības notiek pa jūru, 4,040%. 70% ārējās eh, tirzniecības arī notiek ar kuģiem, tātad pa jūru. Bet, protams, mēs par to nedzirdam, jo konteinerus te neskaita. Tāpēc mēs arī nedzirdam par to. Bet eh, jūs eh, minējāt vienu tādu labu lietu. Trešās valsts mums ir daži projekti ar trešajām valstīm. Mums ir uh, svaigo augļu koridors ar Palestīnu, Izrēlu un Moroku mums ir koridors un uh, sniedzoties tālāk Atlantijas uh, okeānā, es ceru, ka mēs nodrošināsim sakarus ar uh, um, Dienvidu un uh, Ziemeļameriku, izmantojot tieši Atlantijas loku. Un par iek iekšzemes ūdensceļiem, Karl, Jūs uzdevāt jautājumu, es apzinos eh, šīs frustrācijas, frustrācijas saistībā ar Donavu. Un Maikla jautājums eh, par dīzeļdegvielām dažādām. Es gribētu atteikties no mazuta, nu, gluži skaidri saprotam iemeslu dēļ. Un tāpat arī Vējainas ostas, izvairīšanās no vējainām ostām, nu, kaut kas jauns man, nu, varbūt, ka nav jēgas eh, būvēt ostu, ka to nevar izmantot eh, kā piemēram, varbūt uz, uzbūvēt ostu un, un tad aizsalst jūru tur 11 mēnešus gadā, nu varbūt, ka nav jēga no tādām ostām, tā ka, nu, jā, jāpievērš uzmanības, tad, kad mēs lemsim par finansējumu. Eh, par šo melno ūdeni, to jau es minēju, elektrība. Mums ir projekts, ko mēs uh, atbalstam. Baltijas eh, jūrā tur ir um, elektriskais prāvis, tā ka mēs jau dodam savu nelielo ieguldījumu, ceru, ka mēs varēsim to attīstīt tālāk. Un kruīzu kuģu pārvaldība arī to esmu atbildējis, jau mums ir nepieciešams iekļaut visu kruīzu industriju. Ja kaut ko es palaidu garām, es eh, atvainojos, ja uz kaut ko neatbildēju, bet man šķiet, ka atbildēju visiem. Yeah, Brian, thank you very much. I think you have... Paldies. Paldies, Brian. Es domāju, nu, jūs, tu uzklāsīt tik daudz komplimentu. Es neesmu, nu, es neatceros, kad eh, tu būtu tik daudz uzslaudz dzirdējis, kad kādreiz sēdēji šeit citās funkcijās, citā amatā, bet ļoti liels prieks bija tevi redzēt. Paldies! Un, nu, tiekamies drīz atkal. Nākamnedēļ! Rotterdamā ar jums, nu, vismaz dažiem no jums tikšos nākamnedēļ. Paldies par siltajiem ievadvārdiem. Un pēc 12 mēnešiem atgriezīšos atkal lai pastāstītu, kā mēs virzāmies uz priekšu un cerams, ka jūs, nu, tajā pa to laiku pieradīsiet pie mūsu politikas. Paldies! So, wir bleiben im Grunde bei dem Thema zur Freisetzung. Tālu nekur nenovirzīsimies. Tagad eh, mums ir jāizskata darba jautājums prāmju potenciāla atraisīšana piekrastes zonās un iekšzemes ūdens ceļos. Un der Berichterstatter ist ieguldījums multimodālos pasažieru pārvadājumos. Kīts Teilors tagad lūdzu. Oh, hi. Thank you very much, uh, Chair.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 iespēju šodien izteikties, jo Eiropas parlaments joprojām nav nu, pietiekami daudz izskatījis šo uh, pasažieru transportu pa ūdeņiem. Tādēļ esmu patiešām priecīgs, ka mēs par to varam runāt, jo tas skar ļoti daudzus, un šeit ir gan pārbaudījumi, gan iespējas. Uh, Un es patiešām varēju ļoti labi strādāt, pateicoties arī uh, auglīgai sadarbībai ar mūsu ēnu referentiem. Ja mēs te runājam par bāržām, prāmjiem un citiem transporta veidiem, tie patiešām var. Uh, veidot tādu labu un ilgspējīgu transporta jomu Eiropā. Un ņemot vērā šo ziņojumu, es runāju par uh, pārobežu sadarbību, ekoloģiskiem standartiem un drošību, kā arī pakalpojumu kvalitāti, pasažieru tiesībām un uh, pilnīgi be, neierobežotu pieejamību. Jāsaka, ka ir daudzas tautas Eiropā, kas uh, ceļo pa šosejām, tādā veidā radot sastrēgumus, uh, noslogojumu videi un tā tālāk. Es domāju, ka transportu varētu izmantot daudz labāk, izmantot, piemēram, ūdens transportu, pārvadājot pasažierus. Un tādā veidā varētu ne tikai uzlabot gaisa kvalitāti un piedāvāt labākus pakalpojumus, bet arī samazināt sastrēgumus un CO2 emisijas. Eiropas geogrāfiskais stāvoklis nu, ir vienkārši ideāls, lai izmantotu ūdens ceļus. Mums ir daudz strautu, garas krasta līnijas, daudz upju un ir daudz teritoriju Eiropā, kur ir iespējams ceļot ar kuģiem un prāmiem, un tas būtu daudz ilgspējīgāk. Tādā veidā arī uh, ļaujot plaukt reģioni ainaviskajām kultūras vērtībām un, protams, arī uh, tas uzlabot ekoloģisko situāciju. Un to var izmantot arī kā tādu iekšzemes transportu gar krastmalām. Un ņemot vērā statistikas status, uh, ņemot vērā pārobežu eh, prāmju un kruīzu kuģu kustību, šī statistika ir ļoti nozīmīga, lai varētu demonstrēt, kāds potenciāls ir uh, iespējams, kāds potenciāls slēpjas šajā sektorā. Tieši tādēļ infrastruktūru vajadzētu izvē, izmantot it sevišķi turismus, turismu jomā. Un ir arī šādi, nu, teiksim, ūdens taksometri, ko vairākās pilsētās ļoti veiksmīgi var izmantot, un tas uzlabo dzīves kvalitāti un arī uh, paaugstina ērtības pasažieriem. Un es domāju, ka arī, piemēram, attālinātiem reģioniem tas varētu piedāvāt labāku savienojamību un atraisīt arī turismu potenciālu. Un uh, ūdens transportu ir iespējams arī savienot ar citiem transporta veidiem, integrējot pietiekam labu informācijas sistēmu. Uh, ņemot vērā visu ceļotāju uh, nepieciešamības un tiesības, jo ir jau arī cilvēki ar ierobežotu mobilitāti, cilvēki, kas brauc uz darbu liels gabalus un turisti. Pasažiera kuģi ir neatņem Eiropas Savienības pilsoņu uh, mobilitātes sastāvdaļa. Vairāk kā 400 miljoni kuģu. Uh, pietāvojas Eiropas ostās gada laikā un uh, uz to klājiem atrodas apmēram 120 miljoni pasažieru. Tādēļ ir jābūt pietiekam labai likumdošanai šajā jomā. Ir jau 15 gadus pie tā strādāts. Un pateicoties tam, uh, uz pasažieru kuģiem ir uzlabojušies drošības standarti, būrošana, mm, Eiropas ūdeņos uh, patiešām uh, tagad notiek saskaņā ar augstākiem standartiem un ir veikts arī vairākas glābšanas operācijas Eiropas teritoriālajos ūdeņos. Neskatoties uz to visu, mēs pat varējām uh, vēl vairāk uzlabot pasaušo situāciju, uzlabojot, uh, optimizējot esošo likumdošanu, varbūt tādas liekās uh, sadaļas no tās svītrojot un izmantojam arī runājām arī par uh, labāku, novatoriskāku tehnoloģiju izmantošanu, piemēram, arī uh, elektrības savienojuma krastā un Es domāju, ka Eiropas Savienības finansējums, piemēram, ESIF, CEF un citi instrumenti ir uh, jāapsver kā iespējamie avoti. Dargie kolēģi, ar lielu prieku ar jums sadarbošos turpmāko mēnešu laikā. Paldies! Paldies! Salvatore Poliesi. Grazie, Presidente. Io ho letto con grande attenzione. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti uzmanīgi iepazinos ar kolēģa Teilora uzmetumu, un e, tas ir patiešām iespaidīgs. Gribēju viņu par to uzteikt. Mums, protams, ir e, jāveicina šāda transporta izmantošana, ņemot vērā Mums ir jāizmanto jūras transports, jāpadomā par tā labāku savietošanu ar sauzemes transportu un var izmantot šeit kohēzijas uh, fondus. Mums ir jādomā arī par labāku uh, šī transporta integrēšanu citās transporta infrastruktūrās, savienojot to ar pilsētas transportu. Un ir jāuzsver arī tas, ka pateicoties uh, biežākai kuģi izmantošanai, lai pārvietotos var samazināt emisijas. Uh, ir, protams, jāuzlabo drošība, ir labāk jāizglīto personāls. Bet, nu, ir vēl tādas vietas šajā ziņojumā, kas man nedaudz pārsteidza, proti, ka tiek piedāvāts izveidot Eiropas iekšējā ūdens ceļu transporta aģentūru. Vai tiešām šāda struktūra ir nepieciešama? Bet visā visumā šis ziņojums ir patiešām izdevies un gribu uzslavēt referentu. Paldies, Kirkos kungs. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Paldies. Darkie kolēģi, es arī gribēju sirsnīgi pateikties Kītam Teiloram par tik labu pamatīgu uh, uzmetumu. Mēs vēlamies to atbalstīt, jo patiešām jau uh, Teilora kunga nosaukto iemeslu dēļ kuģus vajadzētu izmantot biežāk un vairāk. Bet ir jānodala kruīza kuģi no tādiem pasažieru kuģiem. Šeit ziņojumā Taylor kungs runā arī par kruīza kuģiem, bet nu tos izmanto pilnīgi citiem mērķiem, tiem ir jāatbilst pilnīgi citām prasībām, un kruīza kuģus, nu cilvēku uz tiem kāpju, lai pavadītu brīvo laiku, bet eh, prāmju un pasažieru kuģi tiek izmantot tikai un vienīgi pārvietošanās vārdā. Varētu arī padomāt par labāku savienojumu ar salām, uh, citiem attāliem reģioli, reģioniem, var šeit Azoru salas kaut vai pieminēt. Un jādomā, ka tas arī kravu pārvadājumu jomā ir liels ieguvums, tāpat kā arī turismu nozarei. Un ir jāpadomā, ka daudzos reģionos arī ir iespējams ar prāmjiem pārvietoties visus 12 mēnešus uh, gadā, bet, piemēram, Baltijas valstīs situācija ir sarežģītāka, un tad ir arī vidusjūra mums nācās konstatēt, ka pakalpojumi, nu, puse no pakalpojumiem šajā jomā tiek piedāvāt tieši šajā reģionā. Tur steidzam ir nepieciešams modernizēt kuģus, kuģu floti. Ir, protams, jāsaprot, kuros, kurās ostās ir mm, pietiekama laba infrastruktūra, un ostām ir jābūt labāk savienotām ar sauszemes transportiem. Un tas nozīmē ka arī ir jābūt arī integrētai biļešu uh, izsniegšanas sistēmai. Un apkopotie dati pēdējā laikā liecina, ka ir jāuzlabo pasažieru drošība. Nevar pieļaut, ka, piemēram, uh, pasažieriem tiek uh, ceļā likti kaut kādi šķēršļi. Mēs uzskatām, ka labāk cilvēkus vajadzētu informēt eh, pietiekami izsmeļoši pirms viņi uzkāpj uz kuģa, nevis pēc tam veicot kaut kādas eh, glābšanas operācijas. Tāpat ir jāaktualizē arī jau spēkā esošās direktīvas, tajā skaitā par pasažieru drošību. Un tas noteikti arī būs nu, viens no. Uh, tematiem, ko apspriedīsim šajā komitejā. Paldies tagad Gezīne ar Maisnere. Paldies, paldies arī Kītam par ziņojumu. Ir ļoti labi, ka mēs par to runājam. Un ir ļoti jauki, ka zaļš referents pasaka, ka prāmi un kuģi ir ļoti ilgspējīgs transporta līdzeklis. Nu, es domāju, ka neviens šajā zālē to neapstrīdētu. Protams, šeit ir iespējams daudz ko uzlabot, bet, nu, Neviens neapšauba, ka tas ir ilgspējīgs transporta līdzeklis. Ir ļoti jauki, ja ir šie iekšējie ūdens ceļi, ko varam izmantot, vai pārvadājot krāvas, vai pasažierus, vai cilvēki tur uz kuģa atrodas nu, atvaļinājuma laikā, vai viņi to izmanto tikai kā pārvietošanās līdzekli. Tas ir arī labs veids, kā samazināt sastrēgumu skaitu Eiropā. Un SD grupa arī teica, ka ir jābūt labākam savienojumam ar uh, salām. Un tas ļoti labi sasaucas arī ar šo jūras maģistrāļu projektu. Mums nevajag aizmirst šos visattālinātākos perifēros reģionus. Uh, Protams, mēs nevaram finansēt pilnīgi visu, bet, nu, ir jābūt arī tādai labākai projektu saspēlē, miedarbībai. Un tālāk, piemēram, par kruīza kuģiem aizvien vairāk cilvēku, nu, šādā veidā atpūšas un arī cilvēki ar uh, ierobežotu mobilitāti vēlas to izmantot. Mana māsa ar savu vīru uh, Uh, teica, ka nu, uh, šādā veidā ir iespējams pavadīt brīvo laiku nu, neierobežot arī līdz 80 gadu vecumam un vēl pat ilgāk. Jāsaka, ka ja mums ir vairāk kuģu, un tad mums ir nepieciešams arī vairāk cilvēku, kas uz tiem strādātu. Un uh, Tieši tādēļ ir jādomā arī par to, kā nākotnē izskatīsies uh, šis transporta veids, kā tas tiks darbināts. Ir jābūt tīrākai degvielai, lai mēs pārāk savus ūdeņus nepiesārņotu. Tas viss arī ir jāpaturprātā. Un visu beidzot arī ostu infrastruktūra ļoti svarīga. Mēs nu pat runājām par šo netīru ūdeni, black water, notekūdeņiem. Uh, Jā, nu to arī kaut kur vajag izliet, kad kuģis pietāvojas krastā. Un tas viss ir jāņem vērā, runājot par šiem projektiem, un kolēģis te arī pieminēja īpašas aģentūras izveidi. Es ļoti daudz interesējos par jūrniecību, jūras ceļiem, bet, nu, lūdzu, būsim piesardzīgi atkal no gaisa te izveidot, nu, pilnīgi. Uh, no pirksta izzīst kaut kādu jaunu aģentūru, tas nu dien nebūtu produktīvi, jo ir jau pietiekami daudz aģentūru, kas darbojas. Nu, varbūt tās vienkārši to darbību ir jāuzlabo, nevis jaunas aģentūras jāveido par katru cenu. Paldies, Marija Kristīna Arnatū. Merci, monsieur prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, arī uh, šī dokumenta autoram. Uh, mana grupa to vērtē kopumā pozitīvi, ir gan pāris iebildumi kurus īsumā izklāstīšu. Nu, pirmkārtām eh, tiek konstatēts pašsaprotamais, ka uh, pasažieru ūdens transports ir viens no tīrākajiem, efektīvākajiem transporta veidiem. Uh, mani mm, tāpat arī pārsteidza tas, ka komisija līdz šim brīdim vēl nav sākusi gatavot uh, igadējo finansējuma pārskatu uh, iekšē, iekšējiem pasažieru mm, ūdens pārvadājumiem. Un tas viss vēl marinējas kaut kur, kaut kādos priekšlikumos. Tur arī papildu tā tāda iniciatīvas komisija un Eiropas iekšējā ūdens ceļu aģentūra būtu tas, kas to visu varētu uh, sakārtot, bet pagaidām tas izskatās tikai kā vēl viens tāds administratīvs kaut kāds fantoms, kas tiek radīts gluži cit, citiem mērķiem un nolūkiem. Šeit nerisinot tādus būtiskus praktiskus jautājumus kā pasažieru tiesības, piemēram, cīņa ar piesārņojumu. Sad, starp citu, jā, sadaļā cīņa par, ar piesārņojumu prasītu plašāku izvērsumu, pievēršoties tādam realistiskam nefosīlās, nefosīlo degvielu lietojumam. Tas noteikti nav uzskatāms par brīnumu līdzekli, par burvju nūjiņu, tāpat arī nepietiek šeit vienkārši tā pavēlēt vieglprātīgi, ka dalībvalstīm ir jāievēro starptautiskās normas un tad viss būtu kārtībā vai arī tā uh, Uh, ar burvju mājienu pārcelt visus uh, pasažierus uh, uz, uz, uz prāmjiem, un tad viss būs kārtībā. Nu, kā Britām jums varbūt Harija Potera folklora ir, ir tuva, bet, nu, praksē tas tā nenot, nenotiek. Paldies, komisijas pārstāvim vārds. Paldies priekšstādātāji, paldies referentam arī. Paldies visiem kolēģiem, kas izteicās, pauda savas idejas, un mēs sveicam šo atzinumu. Nu, tas ir tāds pirmais mēģinājums, gala ziņojums tagad eh, varēs netraucēti tapt. Mēs eh, visādā ziņā dosim savu ieguldījumu, nelieksim datus, nelieksim informāciju, eh, lai tas kļūtu bagātīgāks, aktuālāks. Ehm, pāris lietas vēlos sacīt. Pirmkārtām, īpaši gandarīti esam par to sadaļu, kas runā par kombinētiem pārvadājumiem, pasažieru un kravu pārvadājumiem. Bet eh, kas to veiks? Mums ir pirmkārt jāskatās uz kruīzu pārvadājumiem, kas ir atpūtas braucieni, izklaides braucieni, un tad no otras puses ir visi pārējie eh, īsie pārvadājumi, kas ir nu, tāds paties uh, transports. Un tur 95% visu pārvadājumu ir tieši kombinētie. Uh, nav, nav realitātē tāds, tā, tādi tīrie pasažieru pārvadājumi, ka nevienam nebūtu līdzi nekādas kravas, nekādas preces, nekādu mantu. Par pasažieru kuģu drošību un nekaitīgumu pagājušajā nedēļā šķiet pirmdien, otrdien par to spriedām un pieņēmām, apstiprinājām trīs pasākumus, kas, mūsuprāt, labi atbilst šai ziņojumā norādītajam virzienam. Pirmkārt, pasažieru uh, Uh, uzlabojam pasažieru reģistrācijas kārtībā. Atcerēsimies negadījumu pagājušajā gadā Grieķijas, Itālijas uh, maršrutā. Tur trīs nedēļas pagāja, līdz izdevās atrast visu pasažieru, pareizu, aktuālu visu pasažieru sarakstu. Nu, tas bija nepiedodami un situācija ir jāuzlabo skaidrs. Otram kārtām par drošības normu un prasību. Uh, internetā pastiprināšanu mm, valsts uh, Eh, iekšienē veiktiem eh, pārvadājumiem. Nu, to mēs tad grasāmies reformēt eh, šī te refit programmas mm, kontekstā. Un visbeidzot mm, par šo te pasažieru krāmju apkalp, apkopes, regulāru apkopi. Mm, te komisija tad jau tuvākajā laikā grasās nākt klajā ar, ar konkrētiem priekšlikumiem un tāpat arī apsveram tādu kuģniecības gadu izsludināt Eh, kur runāsim par kuģniecību vis, vis, visplašākajā šī vārda izpratnē. Ko vēl vēlos piebilst par, par vidi, par vidas kvalitāti? Nu, šai ziņā daudz, kas vēl ir darāms, CO2 izmeši ir viens aspekts, un te mums vēl ir jāraugās, kā, kā Eiropas uh, līmeņa tiesība aktos ir iespējamas kādas pārmaiņas, ir šī te tendence, ka uh, Eh, to visu aizstās eh, SIEO eh, normatīvi, par kuriem šobrīd norit sarunas. Tātad atliek tikai cerēt, ka šī globālā vienošanās paredzē, paredzēs mūsējiem standartiem pielīdzināmus, pielīdzināmus prasības. Un vēl nerunājot par vīdi, jautājums par to, kāda ir šī mūsu politiskās plānošanas pieeja kopumā. Atcerēsties šo jūrniecības stratēģiju. Mēs skatījām piecus variantus, kas visi ir visnotaļ pamatoti. Tātad kuģniecības drošums, nekārtīgums, otrām kārtām digitalizācija un vienkāršošana efektīvākiem transporta pārvadājumiem. Tālāk vēl viens tāds būtisks aspekts uzlabojumi šajos kabotāžas pārvadājumos īsajos pārvadājumos, trešām kārtām vides ilgspēja, oglekļa komponentes mazināšana, dekarbonizācija, nu šeit ir liela uzlabojumi panākami. Tālāk jāmin nu, kāds aspekts, kas nav tik varbūt būtisks un aktuāls, kā uzlabot mūsu kuģnie, kuģniecības konkurētspēju starptautiskā līmenī, kā mēs varam ietekmēt starptautiskā līmenī pieņemtus lēmumus mums vēlamā virzienā un visbeidzot, uh, kas eh, ļoti svarīgs, par ko šajā atzinumā būtu jārunā vairāk, par eh, apkalpju eh, kvalifikācijas celšanu, tādā veidā dodot ieguldījumu arī sabiedrības nodarbinātībā, arī darba vietu radīšanā. Ir cilvēki, kas labprāt strādātu šajā, šajos īsajos pārvadājumos eh, kļūtu par, nu, tā teikt, jūrniekiem, eh, bet viņiem eh, trūkst kvalifikācijas. Mm. Atcerēsimies, cik procenti pasaules tātad flotes pieder Eiropa, Eiropā reģistrētām personām un cik tad ir gal galā Eiropas jūrnieku pasaulē nesamērīgi maz. Uh, cik ir e, Eiropas izcelsmes kapteiņu, kas, kas tālāk dalās savā pieredzē, skolo, apmāca e, tur, tur nākamo paudzi un e, visādi citādi. Tātad lieliski uzsākts darbs, aicinām referentu nepagurt un, un, un, un turpināt darbu. Komisija, mūsu komisāra personā ir, ir, ir, ir gatava uh, jums šai ziņā visādi palīdzēt. Nākamo gadu tātad pasludināsim kā, kā kuģniecības gadu, kurā par šo problemātiku runāsim īpaši. Un, un tas, kas šeit tiek piedāvāts, tātad ir, ir, ir vērtējums daudzsološi. Ir būtiski nošķirt dažādus jautājumus, uh, Eh, iekšējo satiksmi, eh, šo te kabotāžu no, no starptautiskiem pārvadājumiem, eh, izpriecu braucienus no, no tīri tādiem transporta pārvietošanās braucieniem un, un tā tālāk. Bet, jā, par šo punktu arī viss, bet es vēl te uzkavēšos, jo runāsim par SET un TNT un pasažieru tiesībām, arī tātad kuģu, tātad uh, ūdens, uh, ūdens transporta pasažieru tiesības līdz ar to. Uh, tā kā, nu, šeit ir plašs darba lauks, un, un mēs ar lielu interesi tam visam sekosim, ar prieku uzklausīsim citu kolēģu, varbūt turpmākus komentārus. Paldies! Referentam vārds gala, gala komentāram. Jā, nu, paldies. Jā, paldies par eh, to, ka tiešām bijāt tik pretīm nākoši, tik eh, vēlīgi izteicāties, ir īpaši ēnu referenti. Pieņēmu zināšanā jūsu komentārus, tāpat arī atzīmēju, ka daudzi no jums pauda zināmu kritiku mm, par šim te jaunajam eh, priekšlikumam par iekšējo ūdensceļu aģentūras konceptu. Uh, Nu, te ir darbs vēl ir jāturpina, bet, nu, ir, ir, eh, ir eh, zināmā mērā kā, kā pievilcīga jāvērtē šī virzība uz tādu konsekventu pieeju, tādu universālu uh, pieeju šādas aģentūras izveidē. Šobrīd nav šādas vienotas aģentūras, ir, ir dažādas vairākas atšķirīgas organizācijas ar atšķirīgām kompetencēm. Par to tā tad ir vērts turpināt diskusijas par eh, tiem ieguvumiem un priekšrocībām, ko piedāvā ūdens transports. Eh, šī transporta veida potenciāls eh, sastrēgumu mazināšanā uz, uz sauszemes pilsētu apkārtnēs. Un tas, tas vienkārši ir patīkami, tas pacilā garu, kad braucat ar kuģi. Nu, protams, personāla apmācība, mm, avārijas apmācība. Uh, Jā, tas viss ir svarīgi. Vēl šorīt spriedām par, par iekšēj, iekšējiem, iekšējo kuģniecību, par um, šo, mm, par apkalpju kvalifikāciju, tās celšanu. Tā kā kopumā šī, šī atzinuma, nu, tas moto varētu būt ceļosim zaļāk, ceļosim atjautīgāk un videi draudzīgāk. Paldies! Paldies, grozījumi ir jāiesniedz līdz 23. jūnija pusdienas laikam. Tagad esam beiguši mūsu šo darba daļu, bet turpināsim darbu ar koordinatoriem aizslēgtām durvīm, lai visi tie, kam šeit nevajadzētu atrasties, varētu doties ārā no zāles.